ir Roberto Gvaltieri ziņojums par Banku Savienību, 2015. gada ziņojums. Vārds Gvaltieri kungam uz četrām minūtēm. Paldies priekšādātāja komisāra kungs. Banku Savienība ir pats svarīgākais solis, lai nodrošinātu uh, reālu monetāro savienību kopš eiro ieviešanas. Vienotā uzraudzība un vienotais noregulējums nozīmē atbildības nodošanu no Eiropas Savienības dalību valstīm Eiropas institūcijām. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu stabilitāti un atjaunotu uzticēšanos mūsu bankām, lai samazinātu un dalītos ar riskiem un nodrošinātu finansiālu integrāciju. Šādai atbildības nodošanai tomēr ir vajadzīgs piemērots parlamentārās kontrols līmenis, un šis ziņojums ir pormā, pirmais konkrētais eh, šīs kontrols izpādums. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par izcilo sadarbību, eh, paušu pateicību arī sekretariātam un visam personālam. Es eh, Priecājos par caurdzamo un atklāto dialogu, kāds mums bija ar vienotu uzraudzības mehānismu un vienoto norikulējumu fondu. Mēs uzskatām, ka mehānismu izveidošana ir bijusi veiksmīga gan no um, organizatoriskā viedokļa, gan arī no uzraudzības viedokļa. Vienlaicīgi esam identificējuši dažas problēmas un um, uzlabojumus, kas būtu vajadzīgi abās jomās. Jo īpaši mēs uzskatām, ka ir vajadzīga efektīva koordinācija starp mikro un makroprudenciālo politiku. Um, vienotais uzraudzības mehānisms ir daļa no makrofinanciālā ietvera, un ir vajadzīgs šāds regulējošais ietvers. Tāpat arī ir jāuzlabo vienotā uzraudzības pieeja attiecībā uz individuāliem mikroprudenciālajiem pasākumiem. Mēs uzsveram, ka ir vajadzīga arī proporcionalitāte. Tirgiem ir vajadzīga skaidrība un pared, paredzamība attiecībā uz kapitāla prasībām. Ziņojumā tiek minēts, ka tiesību aktos trūks skaidrības, un tam nevajadzētu uh, nodrošināt to, ka uzraudzības mehānisms nevar izmantot elastīgumu, un līdz ar to tiek pieņemti lēmumi, kas negatīvi ietekmē obligāciju tirgu. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir um, jāpārskata otrais pīlārs, jo tas attiecas tikai uz banku specifiskiem riskiem. Vakar uh, komisija aicinājām uzsākt pārskatīšanas procesu. Mēs uzskatām, ka vienotā uzraudzības mehānismā tas ir pilnībā jāņem vērā, jo īpaši ir runa par uh, uh, pīlāra uh, kapitāla prasībām. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina arī prakšu un standārtu uh, homogenizācija. Uh, Tāpat arī mums ir konkrēti komentāri attiecībā uz konsultācijas ietvertajiem jautājumiem. Ir vajadzīgi tālāki soļi, lai uzlabotu banku uh, kontrols mehānismus un uzrabotu kapacitāti aiz kredīta riskiem. Tas attiektos uz visu veidu banku riskiem, tā skaitā parādu analīzi uh, trešā līmeņa aktīvos. Mēs atbalstām Bēlīna principu un tā īstenošanu. Vienlaicīgi mēs rekomendējam eh, uzmanīgi izsvērt eh, alternatīvas, kas ir padomes rīcībā, balstoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tā skaitā atšķirīgi noregulējuma rīki attiecībās banku likvidāciju, un vienmēr ir jāizmanto atbilstoša proporcionalitāte, taisnīgums, kas ir jau ietverts eh, tiesību aktos ir jānodrošina finanšu stabilitāte un jāsaglabā uzticēšanās banku sistēmai. Ziņojumā tiek aicināts arī pabeigt banku savienību, tātad um, noguldījumu garantijas un backstop mehānisms. Parlaments apsveic pēdējo komisijas pakotni, kur ir ietverti dažādi priekšlikumi un arī apņemšanās strādāt pie risku samazināšanas. Mēs eh, strādājam pie um, konkrētiem tiesību aktiem attiecībā uz pirmo jautājumu, un attiecībā uz otro vajadzētu uzsvērt, ka risku samazināšana ir plaša, plašs jēdziens, kas attiecas uz dažādiem iespējamiem pasākumiem. Un tad, tad eh, ir arī dažādi jautājumi, kas ir radījuši pretreakciju. Šeit mēs paļaujamies uz bāzās komiteju, mēs uzskatām, ka uh, Viss būtu uzmanīgi jāizsver un vajadzētu darboties vidējā termiņā, balstoties uz starptautiskiem orgāniem, piemēram, Bāzeles komiteja par starptautisko uzraudzību. Tāpat arī ir jādomā par fin dalību valstu finanšu kapacitāti un stabilitāti. Liels paldies eh, Gvaltierī kungam! Tagad dodu vārdu uh, komisāram Hīlām komisijas vārdā. Uh, Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos pateikties Roberto Gvaltjērī par šo ziņojumu par Banku Savienību. Uzskatu, ka viņš mums ir ļoti labi atgādinājis par to, cik daudz ir panākts, jo mēs esam strādājuši pie Eiropas noregulējuma un uzraudzības ietveru pēdējos gados, un Banku Savienība ir centrālajā vietā šajā jaunajā struktūrā vienotais noregulējums, vienotais uzraudzības mehānisms ir jau ļoti labi izveidot mehānismi, un ir ļoti vienkārši aizmirst, ka uzraudzības funkciju nodošana no dalību valstīm uz vienot uzraudzības mehānismu notika tikai pirms gada. Un vienotā noregulējuma padome sāka pilnībā darboties tikai šī gada janvārī. Tas nozīmē, ka esam spēruši ļoti lielus soļus uz priekšu un esam to izdarījuši ļoti īsā laikā. Esam palīdzējuši padarīt Eiropas bankas daudz spēcīgākas, nodrošināt tām lielāku kapitālu un Eiropas nodokļu maksātāji ir labāk aizsargāti. Es vēlētos pateikties šīs komitejas deputātiem un arī savam priekštecim par viņu spēlēto lomu uh, šajos uzdevumos. Ziņojumā ir apskatīti dažādi temati. Es gribētu pieminēt tikai galvenos punktus, par kuriem runāja Gvaltierī kungs. Mēs piekrītam, ka gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī pašās dalību valstīs ir uh, jāvēršas pret sliktajiem parādiem, kas vēl ar vien slikti ietekmē daļu no banku nozares. Es piekrītu, ka mums ir jāpārbauda, vai mūsu tiesību akti ir samērīgi un vai tiek ņemti vērā dažādi uzņēmējdarbības modeļi, kā arī vai nav iekļauts pārāk daudz atbilstības prasību, jo īpaši mazākām bankām. Tieši to mēs arī skatām mūsu pašreizējā pārskatā. Mēs uzskatām, ka ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai atbalstītu aizdevumus MVU un ilgtermiņa investīcijas infrastruktūras projektos. Attiecībā uz Banku Savienības stiprināšanu šeit galvenais uzsvers tiek likts uz mūsu priekšlikumu izveidot um, Eiropas noguldījumu garantiju sistēmu līdz 2024. gadam. Un tā ir daļa no tāda plašāka plāna stiprināt monetāro savienību, kas varētu dot Banku Savienībai šo trešo kāju, ko tā visu laiku gaida. Tāpat arī mēs meklējam līdzsvarotu pieju, tādu pieju, kas uh, samazinātu riskus un ļautu ar tiem dalīties. Tāpēc ir būtiski, lai mēs skatītu abas šīs vienādojuma daļas paralēli. Ir uh, jānodrošina šis spiediens uz uh, to, lai noguldījumu garantiju sistēma tiktu pilnībā pārnēsta dalību valstu likumdošanā. Mēs uh, turpinam arī konsultēties par maksāt nespējas atšķirībām un dažādiem režīmiem Eiropas Savienībā, un līdz gada beigām mēs nāksim klajā ar priekšlikumu nodrošināt eh, pilnīgu absorpcijas kapacitāti, kas varētu darboties Eiropā. Kvaltierī kungs eh, savos komentāros tikko pauda savas bāžas attiecībā uz otrā pīlāra kapitāla prasībām bankām un to, uh, Uh, saistība ar kapitāla buferiem. Mēs zinām, ka pastāv atšķirības uh, veidā, kā uzraugi piemēro noteikumus, un tieši tāpēc esam uzsākuši procesu, kur mēs pārskatām šo sistēmu kopā ar dalībvalstīm un parlamentu un pārējiem, lai nodrošinātu, ka tiesību akti darbojas uh, um, saskaņā ar to nolūku. Uh, Ir jānodrošina arī saistībā ar pirmā pīlāra prasībām, kas attiecas uz visām bankām, un otrā pīlāra prasībām, kas attiecas uz konkrētām iestādēm, un kur ir iekļauts papildu riska līmenis, kas attiecas uz konkrētām bankām. Es priecājos par Gveltierī kungu teikto, un mēs labprāt sadarbosimies pie šī jautājuma. Šīs bija tikai dažas no jomām, kas man šķita būtiskas ziņojumā. Es domāju, ka mums ir ļoti spēcīgs pamats, kuru mēs varam tālāk izmantot. Tāpat arī esmu optimisma pilns attiecībā uz mūsu rīcībā esošajām iespējām uh, uzlabot mūsu tiesību aktus. Mēs noteikti līdz ar to sasniegsim savus prudenciālos mērķus un vienlaicīgi arī uzlabosim izaugsmi un investīcijas Eiropā. Paldies komisāram Hilam! Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā, un pēc tam turpināsim debates, kas ļaus mums izmantot arī um, zilās kartas procedūru. Tautas partijas grupas vārdā Paunovas kundze pusotra minūte. You, Paldies, priekšsēdētāji komisāru kungs, darbie kolēģi! Stabila banku sistēma nozīmē izaugsmu, darba vietas un stabilitāti. Nesen mēs esam piedzīvojuši to, ka lielākās finanšu institūcijas dažās dalībvalstīs saskārās ar lielu finanšu nestabilitāti. Tas liecina par to, ka mums vēl daudz darāmā. Šīs ziņojums manā skatījumā nosaka pareizo virzienu un toni reformām banku sektorā kas ir svarīgi. Tas eh, aicina samazināt eh, risku, eh, veikt pasākums tajā virzienā un, un Tas arī uh, norāda uz to, ka uh, risks par banku izgāšanos un maksāt nespēju ir jāsadala un jāsamazina pēc iespējas lielākā ievēr, e, mērā. Tāpēc mēs aicinām komisiju piedāvāt tādus pasākumus, lai dalībvalsts īstenotu noteikumus. Banku sektora konsultācija jāveic līdztaks juridiskai noteiktībai. Uh, Tas, tāpēc mēs pieprasām, lai noskaidrotu, precizētu maksimālo sadalāmo summu, kas eh, bankām liks eh, saskaņot pirmā līmeni ar otrā līmeņa kapitāla prasībām. Un galvenais ir samazināt eh, valstu pakļautību parāda iespējai un eh, jāveicina eh, saprātīga uz nākotni vērsta sistēma. Eh, komitejā šis ziņojums baudīja lielu atbalstu, mēs ceram, ka arī šeit, plenārsēdē, un tas veicinās dialogu, kas veicinās tādas banku savienības izveidu, kāda ir vēlama. Paldies, Ferreira kungs, pusotru minūte lūdzu sociāldemokrātu vārdā kundze. Paldies, priekšstādātāja komisāra kungs. Banku savienība de facto ir vienīgais visaptvarotais projekts, kuru Eirozona paredzēja, lai atbildētu vēl uz 2008. gada krīzi. Komisijas 2012. gada ziņojumā tika piedāvāta Banku Savienības eh, ideja un arī piecu priekšstādātāju ziņojumā šis eh, piedāvājums arvien bija uzmanības centrā ar šo uzticēšanos, ko mēs devējam par vienoto pievienotu um, noreglējumu mehānismu, vienoto uzraudzības mehānismu. Un uh, tie tika izveidot vēl pirms noteiktā termiņa. Taču būsim uh, skaidri, šis Projekts ir saistīts arī ar riskiem un tur iespējumu uzlabojumu. Mums ir zināmi divi uh, paraugi FDIC, Vācijas sistēma, kur, eh, kas balstās uz depozītiem. Un arī Banku savienībai ir jābūt šādam stabilitātes garantam. Ja mums tas neizdosies, pateicoties depozītiem trešā pīlāra ietveros, tad sekmi mēs negūsim. Ir jāpārskat arī Eiropas eh, stabilizācijas mehānisms un arī backstop, tad saskarsimies ar vēl lielākiem riskiem. Nepilnīga struktūra eh, panāks tikai to, ka pašreizējie pīlāri kļūs par destabilizējošiem faktoriem. Jūs mums piedāvājat eh, labi eh, izceptu kūku, taču, ja tā gluži izcepusies nebūs, tad par labu tā nenāks. Paldies. Mans toka kungs pusotru minūtu ECR grupas vārdā. Priekšsēdētāji, šodien mēs runājam par Banku Savienību, un līdz šim tajā bija divi elementi. Tātad te bija runa par izmaksu apkopošanu, lai noregulētu lielas bankas. Un tas attiecas uz nodokļu maksātājiem jau īpaši Vācijā. Un vienota banku uzraudzība, kas nefunkcionē. Vēl sliktāk ir tas, ka šī uzraudzība un naudas politika tagad tiek sajauktas kopā. Mums nav neatkarīgas naudas politikas. Šaiblis kungs to kritizēja no CDU partijas. Te ir prasīts arī, prasīts arī izmaiņas Eiropas līgumos. Uh, Esmu iesniegusi grozījumus attiecībā uz uzraudzības monetārās politikas nošķiešanu, bet šos grozījumus jūs neņemat vērā. Trešais elements ir šis um, kopējais, šī kopējā noguldījuma garantiju sistēma. Kolēģi no CDU un CSU un SPD runāja par to, ka uh, Viņi vēlas, lai vācu noguldītāji maksātu par eh, zaudējumiem citā, citu, citu dalībvalstu bankās. Es aicināju, lai mēs eh, balsotu ar personālu balsojumu. Tātad par kopējo noguldījumu garantiju sistēmu. Tad vēlētāji, jo īpaši Bādenē, Virtembergā, Zaksenā, Falcā un citur, redzētu, kāda ir uh, uh, pašreizējā situācija, jo lielākā daļa Vācijā ir pret kopējo noguldījumus garantiju sistēmu. Paldies, Alde grupas vārdā Gulāra kungs, divas minūtes. Labdien, komisāra kungs, priekšsēdētā kungs. Ziņojums par Banku Savienību nav jāuzskata par iespēju veikt vēlēšanu kampaņu šeit iekšienē. Šis ir ļoti svarīgs instruments Eh, par kuru mums beidzot varbūt koncerts pateicos Robertu par viņa darbu. Mēs tad varam gūt kopvainu par to, kas ir eh, veikts pēdējo gadu laikā. Visticamāk, šis ir vienīgais tēmats, pie kur pēdējo trī gadu laikā Eiropa ir strādājusi sekmīgi un ar to tā lepojas. Vēlos eh, pievērst eh, uzmanību ēdis tematām. Es eh, pie tā strādāju, es divi, trīs svarīgi jautājumi manā skatījumā. Pirmkārt, mums noteikti ir jāatjauno sastarpējā uzticēšanās, jo šis teksts skar jutīgs jautājums. Ietaupītāju attieksme, saikne ar viņu naudu ieguldījumi ir jāaizsargā visās valstīs. Otrs vēl visiem svarīgs temats ir mūsu banku sektora veselības stāvoklis. Uh, jābūt pietiekoši ciešām saiknēm Eiropas Savienībā šajā sektorā, sektorā, lai mēs būtu visai sargāti. Nevar radīt šo iespēju, ka noteikumi, kur kad brīd var mainīties. Un tad vēl svarīgi ir noteikumi, kurus varam sniegt. Un šeit, komisāra kungs, pirmajās diskusijas par šo tēmatu es atceros, ka tika sacīts, ka jāsniedz garantija komisijai, ka tā tiešām ir gatava spēlēt savu lomu, ka tā pieprasa noteikumu izpildi. Un tad Treškārt ir e, jāsaprot laika ierobežojumi, skaidrs, ka tas ir apjomīgs darbs un e, mums ir jāatjauno uzticēšanās mūsu vidū un liels paldies par šo priekšlikumu, kas ir Eiropas Banku Savienības trešais pīlārs. Paldies, Gulāra kundze, goja grupas vadā Karī kundzei. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kad eh, banka saskārās ar krīzi, tad eh, tās glāba nodokļu maksātājiem, jo tās bija pārāk lielas, lai iet bojā. Too big to fail. Uh, pirmais solis, lai garantētu uh, cilvēku noguldījums nākošās krīzes gadījumā, ir uh, sakot statistikas datiem un uh, ievērot izaugsmas prasības. Pirms krīzes un pēc krīzes uh, banku sektors ir tikai uh, izskaisnājis situāciju un vēl ar vienu nav tādu tiesību akti, kas risinātu banku lielumu problēmu. Bankas vēl ar vienu uh, ļaujas metastāzē un nav nekādu aizsardzības pasākumu nākošās līdzīgas krīzes gadījumā, kas skars lielas bankas. Uh, problēma ar vien pastāv, too big to fail, un šī problēma nav risināta šai ziņojumā, diemžēl. Un šis ziņojums arī nekritizē to, ko mēs minējām. Dragi kungs, piemēram, kopīgi valda ar banku vadītājiem, kas viņam it kā būtu jākontrolē, vai šeit nav interešu konflikts. Uh, Diemžēl mūsu kritika šeit neatainojas. Paldies, Gigot kungs, lūdzu, zaļo grupas vārdā. Jūs rīcībā pusotru minūtu, lūdzu. Godāmie kolēģi, komisāra kungs, vispirms es vēlētos teikt, ka patiešām žēl, ka pašlaik tiek veidota vēlēšanu kampaņa izmantojot nepatiesu informāciju. Te jau nav runa par to, ka nodokļu maksātājiem vajadzētu uztraukties par noguldījumiem vai ka nodokļu maksātājiem vajadzētu uzņemties atbildību par banku likvidēšanu. Banku savienība ir paredzēta nodokļu maksātāju aizsardzībai, lai nākotnē tieši kredītu devēji varētu darboties un ekonomika varētu uh, strādāt. Tieši tāpēc ir žēl, ka Fonš Štorkas kundze šeit izmanto dažādas nepatiesības, nu mums arī Vācijā nākas ar to saskarties. Jūs paužat tādu kritiku attiecībā uz šo ziņojumu. Es būtu bijis priecīgs, ka jūs būtu piedalījies sanāksmē un ka jūs būtu varējis arī paust savu viedokli. Nav pareizi šeit plenārsēdē paust kritiku, tad, kad uh, atklātās sarunās, kuras eh, notika par šiem jautājumiem, Roberto Gvaltieri nepiedalījās. Komisija vēlētos teikt, ka es priecājos par daudziem uzsāktajiem pasākumiem. Ziņojumā ir iekļauti vairāki punkti, kas vēl nav iekļauti jūsu darba programmā. Hīla kungs, jūs par to neko neteicāt, bet ko jūs darīsiet ar šīm ēnu bankām? Eh, ko jūs darīsiet attiecībā uz šķīrētiesu? tiesu? kā nodrošināt šo saistību starp apdrošināšanu un bankām. Un vēl man interesē viens temats, ko mēs darīsim attiecībā uz pašu kapitāla m, mm, samazināšanu vai pavaināšanu. Mēs nedrīkstam atkārtot pagātnes kļūdas. Paldies. Vai jūs vēlties izteikties par reglamentu? Jā. Tūks Gigold kunga runas. Eh, runas eh, laikā teica, ka, ka uh, eh, cita deputāte te ir izteikusies nepatiesi. Vai tā būtu pareizi vispār, vai, uh, vai, vai ir pieļaujami meli šeit, vai varbūt tas tomēr bija tūka kļūda? Wolfkungs, eh, pusotra minūte FDD grupas vārdā. Paldies priekšsēdē. Vispirms eh, teikšu Gigot kungam. ka Vācijas nodokļa maksātāji vēl ar vienu ir pakļauti šeit riskam, pat ar diviem šiem pīlāriem. Pievēršos Hila kungam. Ja mēs vēlamies tiešām atdalīt bankas, tad ir nepieciešams universālās bankas, kas var spekulēt tajā pašā laikā, kad ir atbildīgas par depozītu garantijām. Tagad mums ir otrais pīlārs, kas ievieš jaunu koncepciju, proti kad kādam ir jāizmaksā algas, tad tās vēl ar vienu var būt pakļautas riskam, ja tās nav sasniegušas kaut kādu konkrētu robežu eh, rādītāju. Tāda sistēma vēl ar vienu ir ļoti nestabila. Mēs esam rīkošies, taču neizskatot banku krīzes cēloņus, mēs tikai esam skatījuši rezultātus. Tas tiešām ir paradoxāli. Un eh, pozitīvi jaunu banku sistēmu tas neietekmēs. Kopš pirmā janvāra ir mazāk par 30% eh, rezervē. Cilvēki vienmēr runā par Deutsche Bank vai par Franču bankām, kas uh, fokusējas uz atvasinājumiem, taču manā skatījumā pirmais ir jādara dažādās bankas. Paldies, Valī kungs, NF, uh, eh, vārdā Manu kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ja man būtu jāieskicē, kā izskatās eh, Banku Savienība 2015. gada, tad jāsaka, ka jūsu uh, krāpnieciskā struktūra ļoti labi darbojās jūsu interesēs. Francija banku Savienības ratifikācija notika augustā, kad eh, cilvēki vispār nepiedalījās nekāda šajā procesā iedzīvotāji. Un beig beigās viņiem būs jāmaksā par to. Un eh, vienkārši valsts atsakās no savas suverenitātes banku interesēs, tikai atbalstot jūsu eiro. Trešais pīlārs Banku Savienībā paredz, ka demokrātija tikai mazināsies, jo Vācija nav valsts 2000. 15. gadā četras eh, Itālijas reģionālās bankas eh, nogrima un daži dažos tas izraisa vēlmi izdarīt pašnāvību. Demokrātija tiek apdraudāta, un tāpēc ir jāizveido universāla banka. Tiek uh, tikai palielināti riski un uh, situācija pasliktinās. Vai jums nav bail, ka cilvēki savās valstīs vērsīsies pret jums un jūsu kolēģiem eirokrātiem? Zarianopulus kungs pie politiskām partijām nepiedarošo vārdā pusotru minūti. Jūs apgalvojat, ka banku savienība at, atveseļo bankas un ne, no tā necieš eh, vienkārši iedzīvot. Tie ir meli, jo, piemēram, ne, neapmaksātie neapmaksātie kredīti, to apjoms tikai pieaug, īpaši Grieķija un kvarteta un siriza uh, darbība tikai uh, vēršas pret uh, vienkāršiem iedzīvotājiem. Tagad uh, pēc visiem trim memorandiem viņiem arī vēl vairāk ir jācieš. Kapitalistiskā attīstība uh, neattīstās tā, kā jūs vēlētos. Jūsu bankām ir problēma. J ir uh, rekapitalizēts bankas un patiesībā tas viss ir tikai uz sabiedrības labklājības rēķina. Gan par krīzi, gan par uh, kapitālisma uzplaukumu maksās vienkārši iedzīvotāji un nespējas uh, sekt paši savas ikdienas vajadzības. Paldies! Paldies, Balca kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšādātāja komisāra kungs. Ziņojums par Banku Savienību ir eh, pagājušā gada darbs, tātad te ir runa par eh, visiem trīs banku savienības pīlāriem, un šeit vēl ar vienu ir daudz darāmā. Bet pirms mēs būvēsim tālāk banku savienību, mums ir jāpaskatās, kas līdz šim ir izdarīts. Šeit ir runa par dalību valstīm, kurām ir jāsāk īstenošana un piemērošana, bet arī komisijai vajadzētu veikt labāku uzraudzību un izdarīt spiedienu uz dalību valstīm. Ja Banku Savienības pamati nebūs stabili, tad eh, jebkura māja, ko mēs būvēsim uz šiem pamatiem, arī būs nestabila. Es ar lielām bažām redzu, ka šajā parlamentā arvien vairāk parādās balsis, kas runā par elastīkumu un risku uh, apkopošanu, sadalīšanu. Dāmas un kungi, vispirms mums ir jāpiemēro tie noteikumi, par kuriem mēs vienojāmies. Proti, mēs uh, redzam, ka jau ir pieņemti noteikumi, kas, diemžēl, vēl nav devuši savus rezultātus. Uh, vajadzētu nodrošināt to, lai nodokļu maksātājiem nevajadzētu uzņemties atbildību par savām bankām. Ir vajadzīgs spēcīgs bēlīna instruments. Mēs vēlamies aizsargāt nodokļu maksātājus. Tieši par to iestājas mūsu politiskā grupa. Mēs aicinām komisiju arī nākt klajā ar, pareizāk sakot, īstenot savu paziņojumu par banku savienību. Ir jāsamazina riski uh, Banku Savienībā. Tas ir obligāti nepieciešams. Mēs gaidām arī likumdošanas priekšlikums no jums, komisāra kungs. Mēs vēlamies strādāt pie stabilas un efektīvas Banku Savienības, bet vēl ir jāizdara daudz darba, lai mēs to varētu panākt. Paldies, Balca kungs! Valī kungs vēlas jums uzdot uh, jautājumu. Paldies. Balsa kungs. Gribētu jūs tikai informēt, ka katrs runātājs var uzdot tikai vienu zilās kartas jautājumu. Pretējā gadījumā mēs eh, iekavēsim balsojumu. Lūdzu, Valīkungs. Es vēlētos pateikties eh, Balca kungam par eh, viņu teikto. Ir ieviesti noteikumi un vairs nav um, pieejama valsts palīdzība. Itālijā tika likvidētas četras bankas, un komisija pret tām izturējās ļoti strikti. Tāpat arī komisija ļoti strikti izturējusies pret eh, daudzām citām bankām, un ja tas tika darīts Itālijā, tad eh, noteikti, ka vajadzēja līdzīgus piemē, noteikumus piemērot arī Ziemeļa Eiropā, vai tiešām noteikumi attiecas tikai uz Dienvidu Eiropu. Uh, Gribētu teikt, ka tulkojums bija grūti saprotams, bet, protams, ka uz, pret eh, bankām ir jāizturas strikti un noteikumiem ir jābūt vienādajām attiecībā uz visām bankām. Valīkungs, būt, varbūt šis jautājums būtu jāuzdod komisāram Hīlam, jo viņš šodien ir ieradies un var izteikties komisijas vārdā. Uh, Uzskatu, ka komisija Itālijas bankus gadījumā rīkojās pilnīgi pareizi. Paldies Balca kungam. Tagad eh, Fon Vaitsekara kungam vārds. Pusotra minūte. Paldies. Roberto Galtieri. Paldies Roberto Galtieri par to, ka viņš prezentēja lielisku ziņojumu kura galvenā ideja ir tāda, ka attiecībā uz Banku Savienību glāze ir e, pa pusē pilna, nevis pa pusē tukša. Bet ļoti daudz, kas vēl ir jāpaveic, lai e, šī sistēma tiešām darbotos. Un tiešām glāze ir pa pusei pilna un komisijas e, viedoklis nenozīmē, ka būtu jāatkāpjas regulējuma jomā, bet gan jāpārskata šī sistēma, lai a, piepildītu šo e, regulējuma glāzi. Bet ne visas problēmas ir atrisināts Banku Savienībā. Kapitalizācijas līmenis ir atšķirīgs un ne visām sistēmiskām bankām tā ir nepietiekama, un tas arī ir izraisījis um, nesenos satricinājumus tirgu. Un ir uh, reforma jāīsteno nevis uh, jānovaina. Enrola ir uh, jāīsteno tā, lai aizsargātu uh, no Uh, nodokļu maksātājus. Tāpat jāīsteno noguldījumu garantiju sistēma, ņemot vērā nacionālo specifisku un mazinot riskus banku sistēmai. Tāpat nepieciešamas uh, stratēģija, lai samazinātu banku mm, atkarību no suverēniem riskiem, bet uh, Galtjerī kungs ir ļoti labu darbu veicis. L'onorevole Wolf. Zilā skatīts jautājumu vēlas uzdot Wolfkungs. Lūdzu. Paldies, Vācekar kungs. Nu, pavisam vienkāršs jautājums. Mums ir šis Banku Savienības ziņojums. Vai jūs uzskatāt, ka tikai ir viens veids, kā uzraudzīt bankas Eiropas Savienībā, proti Banku Savienību, vai arī iespējami citi varianti, lai nodrošinātu izaugsmi, nodarbinātību un uh, inflācijas kontroli, uh, atsakoties no Banku Savienības. Lūdzu, atbildi. Eh, banku savienības uzlabošana nav nepieciešams un eh, pietiekams nosacījums, bet eh, tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu ilgtermiņa atbilstošu finansē funkcionēšanu mūsu ekonomikā. Un, kā jūs zināt, ne katra Eiropas Savienības dalība valsts ir banku savienības locekle, ne visas eirozonas uh, valstis tādas ir, un tādēļ ir diezgan liels izaicinājums izpildīt šos banku savienības un vienotā tirgus nosacījumus. Paldies, tagad uzstājas Lūnes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ziņojums par Banku Savienību iekļauj daudzus svarīgus punktus ir kritiski vērtēti stresa testi Eiropas lielajām bankām. Nu, atcerēsimies 2011. gadu Deksijas banka neizturēja šo stresa testu un mēs atceramies, kas pēc tam notika. Ja mēs vēlamies stiprināt bankas, ir jāpastiprina kontrole un eh, mūsu parlamentā arī ir paredzēts apspriest uh, priekšlikumus. Šeit tika pieminēta arī Eiropas nodokļu garantiju sistēma, kas ir ļoti būtiska, bet uh, gal galā ir nožēlas vērts tas, ka šis ziņojums pārāk rožainos toņos atainos situāciju, piemēram, attiecībā uz sliktajiem kredīt draudiem, eh, kas, ar ko jācīnās Dienvidu Eiropas valstīm, bet mēs nerunājam par eh, Dragie kungi īstenoto politiku. Paldies, Kalvečs un Šambons. Paldies priekšsēdētāji, pateicos komisāru kungam un vēlos uzteikt referentu un ēnu referentu lielisko darbu pie šā ziņojuma. Es paužu nožēlu par atsevišķiem komentāriem, kas šeit izskanējuši. Nu, tie laikam saistīti ar uh, informācijas zināšanu trūkumu par šiem jautājumiem. Banku savienība uh, ir viens no nopietnākiem pasākumiem uh, pret renacionalizāciju Eiropas Savienībā. Tās mērķis ir nodrošināt uh, turpmāko Eiropas uh, iedzīvotāju paauģu labklājību un uzplaukumu. Ir uh, svarīgi runāt ne tikai par politiku, bet arī informēt sabiedrību, jo tas ir demokrātijas pamats. Uh, un mums šī informācija jāsniedz raitāk. Un es aicinātu komisiju vēl veikt uh, soļus uz priekšu šai sakarā. Paldies! Uh, jums ir uh, zilās kārtīts jautājums, ko vēlas uzdot Sānīkungs. Vai jūs piekrītat uz to atbildēt, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji, godātais kolēģi. Es piekrītu tam, ka tas ir uh, vērienīgs pasākums šīs banku savienības izveida, bet uh, tā jau vēl nav pabeigta šī savienība. Un būtu arī ļoti ievērojams uh, sasniegums, ja tiktu izveidots. E, qual, qual sarci in piedi, prego. Lūdzu atbilde. Priekšsēdētāja kungs. Manuprāt, uh, šī veiksmē uh, attīstās un mēs esam uz pareizā ceļa. Un tagad vārds Orbanam Krespo. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, astoņus gadus pēc krīzes sākuma. Uh, Eh, banku nozare ir saņēmusi miljārdiem eh, valsts eh, līdzekļu un bankas Eiropas ziemeļos joprojām saskaras ar lielu risku uh, Eiropas Savienība ir parādījusi, ka tā nav spējusi tik galā ar šīm nesamērīgi lielajām bankām, tā jā, to, uh, tās joprojām nav sakārtotas un šīs bankas joprojām rada finanšu krīzes risku. Nu, ir grūti teikt, ka Banku Savienības pirmais gads ir bijis veiksmīgs Nu, vai veiksmīgs ir bijušas struktūrālās reformas Eiropas dienvidos, šis, uh, šajās valstīs iedzīvotāji joprojām dzīvo nabadzībā, šīs valstis ir uh, pakļautas riskam, un uh, tagad nesen mēs esam piedzīvojuši apvērsumu, uh, pret Grieķijas tautu un sekas ir katastrofālas, bet pa šīs dienas ziņojumā par to vispār nekas nav teikts. Būtībā eh, tiek apdraudēta Eiropas suverenitāte. Mums ir jāspēj mainīt šī situācija. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Vulfkungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti uh, senos laikos pirms cilvēks uh, uzkāpa uz mēnesi, pirms bija internets un Eirovīzijas dziesmu festivāls pastāvēja, uh, impērija. Uh, kam vajadzēja centrālo banku, Eiropas centrālo banku, kas uzlabotu nodarbinātības līmeni, uzrabot iespējas Eiropas pilsoņiem. Bet kāds šodien ir situācija? Bezdarba līmenis 11%, daudzās valstīs jauniešu bezdarbs virs 30%, pazeminās IKP uh, un Ehm, visi šie solījumi nav piepildīti, ir daudz talantīgu cilvēku, tādu kā jūs, Kila kungs, kuri cenšas īstenot kādu vecu, vecu ideju mūsdienu pasaulē. Un risinājums būtu viens. Ehm, padomājiet par tām valstīm, kas ir ārpus eirozonas un kurās eh, ir ekonomikas uzplaukums. Varbūt tas ir tas risinājums. Valfa kungs, eh, jums ir zilās kārtītes jautājums, ko vēlas uzdot Hokmarka kungs, vai jūs piekrītat uz to atbildēt? Paldies! Es atceros, ka jūs eh, sapratu, ka jūs ilgojaties eh, pēc seniem, seniem laikiem, 17. gadsimta, bet toreiz jūs apdraudēja vikingi. Nu, nevar teikt, jūs sakat, ka visas problēmas nāk no Briseles, bet jāspalūkojaties uz uh, apvienoto karalisti un situāciju tur. Vai tad tur vairāk vainas nav jāuzņemas Braunam un Blēram nekā Briselei? Un vai nebūtu labāk uh, tad? Uh, ja bankām, kas strādā Eiropā, nebūtu jāievēro atšķirīgi noteikumu kopumi, bet vienoti noteikumi. Vai jūs nedomājat, ka labāk šo regulējumu džungļus būtu sakārtot un izveidot vienotu tirgu? Paldies, lūdzu atbildi. Nu, uh, uh viss Eh, svarīgais, ko jūs sakāt, jūs to saucat par džungļiem, es to saucu par konkurēt spējīgu regulējumu. Eirozonā ir augstāks bezdarbs, ir praktiski deflācija, zemāks eh, darba ražīgums, bet tās valstis, kas ir ārpus Eiropas um, vienotās valodas zonas, kā apvienotā karalists, piedzīvo augstu izaugsmas līmeni, augstu nodarbinātību, augstu darba ražīgumu. Situācija ir daudz labāka. Uh, Un uh, uh, jautājums, kādēļ šis vienotais noteikumu kopums sagrauj Eiropu, bet konkurētspējīgi noteikumu kopumi uzlabo situāciju. Paldies. Rebegas kungs. Paldies. Galvenā problēma banku savienībā ir tas, ka visas pilnvars tiek nodots vienotam uzraudzības mehānismam. Uh, Un mēs jau zinām, ko nozīmē, ja nevaram pieņemt lēmumus uz vietām, bet jāgaida, ko teiks Brisele. Katrā mm, dalību valstī banku tirgus ir atšķirīgs, tas ir saistīts ar uh, dzīves līmeni un uh, iedzīvotāju rīcības veidu. Uh, un dalību valstīm ir jāspēj pašām risināt krīzes situācijas. Otrā problēma ir ekonomiskais diferenciālis starp dalību valstīm. Eh, kamēr komisija nav izpildījusi mērķi izlīdzināt dzīves līmeni, šādas Savienība nav iespējama. Ja notiek banku krīze, tad dalību valstu uh, vadībām ir pašām jātiek galā ar šīm krīzēm, jo tām ir atbilstošies uh, pieredze. Paldies, tagad vārds Balčo kungam. Paldies, priekšsēdētāji banku savienība ir integrācijas uh, procesa instruments, kura mērķis ir ekonomikas un finanšu krīzi izmantot, lai veicinātu Eiropas integrāciju. Piecu priekšsēdētāju ziņojumā ir runa par Finanšu un ekonomikas savienības e, integrācijas padziļināšanu. Es uzskatu, ka tas nav iespējams, jo valstis ir pārāk atšķirīgas un tās nevar visas salikt e, kopā šai savienībā. U, jo šajā savienībā ir gan kreditori, gan kredītņēmēji, un šis modelis vienkārši nefunkcionē. Vienotā Eiropa uz šādiem pamatiem nevar uh, darboties, jo trūkst arī vienotas Eiropas uh, vadības. Paldies, priekšsēdētāji Langenekungs. Uh, Šis ziņojums ir uh, ļoti labi sagatavots. Tur ir runa gan par pozitīvām lietām Banku Savienībā, kas ir paveikts pagājušā gadā, un tāpat uh, varbūt nav pausts pietiekami daudz kritikas. Pirmais punkts. Uh, monetārās politikas un banku uzraudzības nodalīšana nav pietiekama labi izskatīta. Uzskatu, ka šeit mums ir vajadzīgas izmaiņas līkumā. Tātad pašu kapitāla kvotas ir pieaugušas Eiropā, taču kredītu piešķiršana, jo īpaši Dienvidē Eiropā, ir samazinājusies. Otrais punkts - lielās bankas un mazie un vidējie uzņēmumi. E, tiem ir jāpilda vienādi noteikumi. No sākuma tā nebija paredzēts, bet tagad tā ir ieviesusies praksē. Un e, pie kā noved šis birokrātiskais sloks, to mēs redzam šeit attiecībā uz āna kredītu. Uh, katrs kredīts no sākotnē 25 tūkstošiem eiro ir jāpiesaka ECB, un te var tikai kratīt ar kāvu neizpratnē. Tas pats attiecas arī uz valsts aizdevumiem, arī tas ziņāmā nav pietiekama labi izskatīts. Gīgolda kungs šeit uh, izmantoja savu jājam zirdziņu, viņš runāja par uh, apdrošināšanu un par bankām, bet atklāt sakot, te ir ļoti liels atšķirības, un tiesību aktos mēs paredzējām ko citu. Uh, Tāpat arī mums vajadzētu atcerēties par to, kā tas viss sākās. Banku savienība sākās tāpēc, ka uh, Spānija nevēlējās glābšanu, un tad Francija, Bēļģija, Luksemburga to izmantoja, lai izglābtu deksiju. Es atceros, ka Almuņas kungs 24 stundu laikā deksijai nodrošināja 24 miljardu eiro palīdzību, um, un pašlaik uh, tiek uh, līdz ar to veidota noguldījuma garantijas schēma. Manuprāt, šeit mēs ejam pa galīgi nepareizu ceļu. Zilās kartas jautājums, bet uh, šo zilās kartas jautājumus es uzgrot, jums grib uzdot jūsu pašu politiskās grupas deputāts. Uzskatu, ka tas īsti nav pareizi, ņemot vērā zilās kartas procedūru. Bereses kundze. Es eh, gribētu pieminēt Balca kunga teikto. Viņš teica, ka mums ir jāiesāk, eh, jāturpina jau iesāktais. Vai tas nozīmē, ka mēs to nedarām? Tas ir tādas, eh, tie ir tādi skaisti formulējumi. Tātad mēs darām pietiekami daudz, lai mūs varētu kritizēt, bet mēs nedarām pietiekami daudz, lai mūs varētu slavēt. Vai tas ir tiešām ceļš, pa kuru mēs sākām iet? Godāmie kolēģi, mums trūkst, mums trūkst pārāk daudz, un tas viss nav pieminēts. Piemēram, mums ir vajadzīgs backstop mehānisms, un mums ir vajadzīgas arī depozītu garantijas. Pretējā gadījumā tas, ko mēs esam panākuši, pavērsīsies pret mums. Es gribētu, lai mēs visi kopā varētu iet apņēmīgi uz priekšu. Ir parādījušās debatēs par to, ka vajadzētu samazināt riskus, lai varētu ar tiem dalīties, bet eh, aiz šīs skaistās koncepcijas slēpjas tādas pamatīgākas debates par eh, valstu parādiem un to vietu. Esmu pārsteigta par to, ka tie paši, kas uh, neņem vērā starptautisku pieeju šajā jomā, vienlaicīgi vēlas likvidēt to, ka šos valstu parādus uh, vajadzētu uh, tādā ilgspējīgā veidā izskatīt. Un vienlaicīgi netiek nodrošināti uh, nodokļi finanšu darījumiem, kas ļautu mums itin vienkārši tikt galā ar valstu parādiem. Uzskatu, ka šeit vajadzētu izdarīt pareizo izvēli. Paldies tagad uh, Ronenes Lerneres kundzei vārds. Paldies, priekšēdētāji! Vai mēs atkal gribam uh, samaksāt Dienvidu Eiropas parādus? Esmu pārliecināta, ka tā tas būs, ja tiks ieviesta kopēja noguldījumu garantijas sistēma Eiropas Savienībā. Uh, Es saprotu, ka uzticēšanās ir jebkuras banku darbības pamatā. Pilsoņi nenoguldīs savos kontos nevienu eiro, ja viņš nebūs pārliecināts, ka nauda tur arī paliks. Banku nozares ziemeļos un dienvidos ir ļoti atšķirīgas, riski ir savādāki. Kopēja noguldījumu garantiju sistēma, kas sektu visu Eiropu, atjaunot uzticēšanos galvenokārt tajās valstīs, kur īsnībā jau skan trauksmes zvani. Tieši tāpēc esmu pret kvaltierī ziņojumu. Paldies, um, vārds Matijas uh, kundze, kundzei. Viena minūte. Godāmie kolēģi, ja jūs runājat par Dienvidu Eiropas zemju rēķiniem, tad jums ir jāsaprot, ka finanšu transfēri uz vidus un centrālu Eiropu, un jo īpaši Vācu banku glābšana mums ir izmaksājusi ļoti daudz. Te nav runa par to, ka šeit vajadzētu kaut ko attaisnot. Tas viss tagad izklausās pēc maldinošas reklāmas. Es domāju, ka mums vajadzētu galvenokārt strādāt pie vienotā noregulējuma mehānisma. Tika minēts, ka ar to nepietiek un ka tas ir tikai um, mānīgs. Šķiet, ka mēs neesam izdarījuši visu, ko vajadzēja izdarīt, un tas, ko mēs esam izdarījuši, īstenībā nedarbojas. Mēs neesam palīdzējuši ļoti daudzām bankām. Neviens nevēlas uzņemties atbildību, un šķiet, ka šeit atkal mēs paļaujamies uz meliem. Paldies, eh, Delanges kundzei, viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Es dzirdēju, ka kolēģi teica, ka mums ir jāpabeidz tas, ko mēs iesākām. Patiešām, Banku Savienība ir viens no lielākajiem ieguvumiem iepriekšējā sasaukumā. Tā mums ļauj izvairīties no tā, ka nodokļu maksātājiem ir jāmaksā rēķini par riskantiem banku darījumiem. Protams, ka mēs vēlamies banku savienību ar trīs pīlāriem - uzraudzība un noguldījumu garantijas ir šis trešais pīlārs. Taču uzticēšanās starp dalībvalstīm arī nāktu par labu. Mēs nevaram izlikties, ka noguldītāji un investori jau ir saņēmuši savas investīcijas ar šo pašreizējo situāciju, ar uh, ieviestiem instrumentiem. Risku samazināšana netiek ieviesta, un šie lēmumi, ko mēs pieņēmām divajos pīlāros, arī nav garantēti. Mēs vienkārši šeit mēģinam uzbūvēt kaut ko smiltīm. Mums vajadzētu darīt to, par ko mēs esam vienojušies. Mēs nevēlamies lai kreditoriem klātos sliktāk vai arī lai valstīm klātos sliktāk. Mums patiešām vajadzētu būt piesardzīgiem, savādāk mēs būvējam ēku uz smiltīm. Dalangēs kundze, vai jūs akceptējat manu okungu jautājumu? Jā, es uh, saprotu jūsu argumentus, bet man ir šāds jautājums. Jūs visu laiku atkārtojat argumentu par nodokļu maksātājiem, ka tiem nebūtu jāmaksā bet vai jūs nedomājat, ka nodokļu maksātājiem ir arī uh, konti bankā un ka viņiem tik un tā būs jāmaksā, kā tas notika Itālijā pagājušā gada decembrī, kad bankas bankrotēja. Tā kā man nodokļu maksātājs ir tas pats, kas bankas klients, ko jūs par to domājat? Tieši tā, tieši tāpēc ir jāskatās uz noteikumiem, un ir jau pateikts, ka noguldījumi līdz 2000 eh, eiro tiek garantēti ar nacionālajām sistēmām. Ja bankas ir eh, bezatbildīgas un eh, dod saviem klientiem ļoti riskantus produktiem, tad tas ir banku jautājums, nevis depozītu garantiju jautājums. Uh, Es negribu šeit saukt dalību valstis vārdā, bet ja dalību valstis mēģina apiet eh, šos principus, kas jau ir spēkā, lai samazinātu riskus un morālu apdraudējumu, tad īsnībā tiek teikts, ka mēs nevēlamies bēlīnu, mēs vēlamies šo rēķinu atkal uzkraut nodokļu maksātājiem vai valstī. Uh, Es baidos, ka dažas valstis, protams, nevēlas eh, maksāt pašas savus rēķinus, gribas nodot tos citām dalību valstīm. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs trešais pīlārs, lai nevienai dalību valstī neklātos sliktāk. Fernandes eh, kungam pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties eh, referentiem par šo izcilo ziņojumu. Šajā ziņojumā ir izdarīts ļoti labs kopsavilkums par to, kas ir panākts pēdējā gada laikā Banku Savienībā. Pat tiešām tas ir tāds ļoti eiropeisks pasākums. Mums ir izdevies stabilizēt eirozonu pēdējā gada laikā. Protams, vēl ar vienu nav panākta izaugsme, bet mums ir uh, spēcīgāka fiskālā politika. Uh, Lielākā daļa kolēģu teica, ka ir panākts progress, un tas ir apsveicami, taču būtu pat vēl labāk, ja parlamentā būtu vajadzīgais vairākums arī trešajam pīlāram Banku Savienībā. Mums ir vajadzīgs um, vajadzīgas no, noguldījumu garantijas. Mums ir jārīkojas vēl izšķirošāk, ņemot vērā termiņus Eiropas parlamentā. Ja ir runa par valsts parādu pārstrādāšanu, tad tas arī ir būtiski. Mums ir jāsamazina riski, ir jāuzrauga finanšu iestādes, un tam savukārt ir jā, jāpadara šie riski mazāki. Banku caurredzamība tāpat arī ir ļoti būtiska. Ir vajadzīgas kvalitatīvas pārmaiņas e, jau pie banku parādu definīcijas, tā lai tas nenovestu pie finansiālas sadrumstalošanās Eirozonā. Tieši to mēs vēlamies izslēgt eh, Eirozonā. Šis ceļš īstenībā ir pretējais Banku Savienībai, tieši tāpēc mēs vairs nevaram turpināt pat šo ceļu iet. Mums ir vajadzīga Banku Savienība, kopējs tirgus. Galu galā nevarētu būt tā, ka pastāv tik lielas atšķirības finanšu sistēmā. Mums noteikti ir jāturpina ar noguldījumu garantiju sistēmu. Paldies! Langena kungs vēlas eh, jums uzdot jautājumu. Kolēģi, jūs teicāt, ka Banku Savienība ir tāds um, milzīgs veiksmes stāsts, bet mums ir uh, Eh, problēma tāda, ka monetārā politika un banku uzraudzība nav nodalītas, un ECB tagad konstatē, cik augsti ir šie riski un vēlas līdz ar to samazināt skaidru naudu. Tā būtu viena puse. Un otrais, 500 eh, eiro tagad eh, zīmes, naudas zīmes grib likvidēt. Vai jūs uzskatāt, ka arī tas ir panākums, ka ECB, ECB vēlas ieviest negatīvus procentus Dienvidē Eiropā? Fernandesa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uzskatu, ka Banku Savienība ir pareizais virziens, lai risinātu problēmas starp monetāro politiku un uzraudzības politiku. Šīs problēmas pastāvēja ļoti daudzās valstīs, arī mūsējā, un autonoma uzraudzība ļautu mums labāk uzraudzīt bankas. Šādā veidā mēs varētu apvienot standārtus Eirozonā. Tomēr grūtības nevajadzētu novēlēt uz monetāro politiku. Grūtības eh, izrāsās tāpēc, ka mums nav vajadzīgo pīlāru banku savienībā. Un ir arī daudz pārpalikumu bilancē, kas savukārt rada problēmas dienvidos. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, Manā rīcībā ir pavisam nedaudz laika, es izteikšos pavisam īsi. Tikai daži jautājumi. Teorētiski institīvu par depozītu garantēju sistēmu no Eirozonas viedokļa ir loģiska, loģiska seka strādāt pie trešiem elementiem Banku Savienībā. Un tomēr ir dažs trūkumi attiecībā uz to, kā depozīti, ja maksājumi tiks ievākt sistēmas interesēs. Šķiet, ka sistēmas izmaksas būs jāuzņemas institūcijas patērēt no manas valsts polijas viedokļa. Šī ir valsts, kurai ir diezgan ievērojams eh, ārvalsts kapitāls iekšē finanšu tirgu. Šādi darījumi nenāks par labu. Šādu banku patērētājiem būs jāuzņemas uh, maksa par šīs sistēmas uzturēšanu, kaut arī mēs neesam banku uh, Savienības locekļi. Mums nav garantija, kas samazinās izmaksas sliktas pārvaldības vai banku uh, maksāt nespējas dēļ citās valstīs. Paldies, Demāzī kungs, vien minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mums uh, draud jauna krīze, kazino augā straujāk nekā ekonomika, un bagātie kļūst arvien bagātāki par spīti negatīviem, uh, negatīvām procentu likmēm. Uh, tagad uh, Itālijā ir uh, bankas bankrotējušas un ir cietuši noguldītāji. Tiek runāts, ka ir jāaizsargā mazie noguldītāji, bet nevar uh, radīt uh, caurumus likumdošanā. Uh, Uh, noguldījumu un kredītu darbība ir jānodala no investīciju bankām, lai nevar tālāk šantažēt noguldītājs. Mums ir jāaizsargā nu, uh, pensionāri, nevis uh, kazino bankas. Un ir jāizslēdz krājkases no šīs sistēmas. Paldies tagad vārds Hokmaka kungam. Vispirms eh, runājot par kolēģiem, kas iestājas par fragmentāciju. Mm, mm, jūs varētu teikt, mēs gribam vairāk birokrātijas, jo jums patīk birokrātija. Jo vairāk birokrātijas, labāk. Nu, es jau vienkārši mēģinu palīdzēt. Runājot par diskusijām šajā spārnā par bankām. Paldies referentam. Taču galvenā problēma, ar kur šodien saskaramies Eiropā, ir nevis. Uh, regulējuma trūkums banku nozarē, bet gan gluži otrādi, jo tagad mēs piedzīvojam pielāgošanos tiem lēmumiem, eh, ko esam, tiem lēmumiem, ko esam pieņēmuši un kas tagad stājas spēkā, bet trūkst izaugsmas, investīciju un no šī viedokļa liks šķēršļus bankām Uh, ka tās nevarētu veidot uh, investīcijas, tirgu vai veicināt likviditāti, nozīmētu vēl vairāk problēmu radīšanu, jo nav regulējumi, kas mazina izaugsmi. Tātad teikšu, kā ir. Mēs uh, ne, neatrisināsim problēmu nošķirot bankas un vairākumu tur nav. Hokmār kungs, jums vēlas uzdot jautājumu Ferreiras kundze. Lūdzu, Ferēžas kundze, jums vēl. Hokmā kungs, paldies! par visu jūsu darbu, ko jūs veicāt Berdī ietvaros. Mans jautājums tieši saistīts ar to, tas paredz bail-in procedūru. Tā tad izmaksas būs jāsadz banku īpašnieku, taču vai jūs zināt, ka ievērojama daļa Eiropas banku industrijai tiek uh, sargāt no tā, tā es konkrēti runāju par Vācijas bankām, jo ir tāda liela organizācija, kas lēp sevi privātā finansē visi tie atveseļošanas mehānismi, kas to aizsakarot ir no bail-in uh, aizsardzības. Vai jūs zināt, ka tā ir, vai, vai tas jūs uztrauc? Paldies. Lūdzu vārds Hokmārkungam. Paldies, Ferēras kundze, par jūsu jautājumu. Vispirms tā ideja par bail-in ir tāda, ka nodokļa maksātājiem nav jāmaksā par banku zaudējumiem. Šajā tiesību aktā, par kuru es biju laimīgs būt atbildīgs ar jums un citiem, es saku, ka mēs kopā atdzīvinājām kapitālismu banku sektorā un vēlos jums pateikties par jūsu pūlēm šajā virzienā. Taču tas nozīmē arī to, ka Vācijā, Zviedrijā vai Portugālē nebūs nodokļu maksātāju līdzekļu bankā, līdz netiks atrisināta 8% liekšņa robeža. Un kā to var panākt? Protams, mums jāskatās, kā attīstās notikumi, vai visas dalībvalsts pielāgojas tiesību aktiem. Manā skatījumā to ir svarīgi darīt Portugāla, Itālijā, Vācijā un Zviedrijā. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies. Marijas kungs, vien minūte lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, Kopīgais uzraudzības mehānisms, kas tika izveidots Banku Savienības ietveros, lai šķietami veicinātu finanšu sistēmas eh, stabilitāti, izskatās nav pietiekams. 3 miljārdi eiro tika veltīti banku glābšanai, un tas tikai palielināja valstu parādu, bet eh, Grieķijā notika trīs banku rekapitalizācijas, pieauga va, valsts parāds, un ar trešo memorandu atkal bankas tika pārdotas privātu personām. Vienkārši par vienu zupas virumu cenu. Un it kā ar to vien nepietiek bankas, kas tika glābtas, tagad pārdod neapmaksātos uh, Uh, māju kredītus uh, spekulantiem, kas gaida, kad, vis, kad grieķu mājokļi tiks pārdoti. To Grieķijas tauta nepieļaus. Paldies. Marijas kungs ir jautājums no Bonanno kunga puses. Vai jūs esat gatavs uzklausīt jautājumu? Jā, lūdzu, uzdodiet. Godātais kolēģi, vai jūs uzskatāt, ka šajā ārkārtīgi globalizētajā pasaulē būtu labāk Uh, pastāvēt nedaudzām lielām bankām tā vietā, ka ir daudz mazu geografiski dažādās valstīs esošu banku. Reģionālās bankas tad kļūt par tādām monstru bankām. Vai jūs skatījumā tas, kas notiek tagad, ir labāk vai cits risinājums jūs skatījumā būtu labāk? Lūdzu, vārds jums, Marijas kungs. Grieķijā risinājums, kas tika sniegts mazajām bankām, jo īpaši mazajām mājokļus kredītbankām, ir nepieņemam. Nepieņemam tāpēc, ka netika atbalstīta šīs mazās bankas un rezultāts ir tāds, ka tās tika uh, izūtrupētas. Bankas, kas ir perifērijā, kooperatīvās bankas ir tās, kas reāli var sniegt ieguldījumu reālajā ekonomikā. Runājot par rekapitalizācijas procedūru, Grieķijā mēs piedzīvām to, ka uh, Eh, privātpersonas par eh, zupas virumu saņēma atpakaļ eh, bankas, kas viņiem bija agrāk. Tā, un tā zaudējām 30 miljardus eiro. Paldies, Stalojan kungs. Pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Lotērī kungs, par šo ziņojumu. Un paldies tiem, kas sniedz savu ieguldījumu šajā lieliskajā ziņojumā. Arī es no savas puses vēlos pateikties komisāram Hilam un visai Eiropas komisijai par to, ka beidzot Mūsu rīcībā ir normatīvs priekšlikums, kurš risina Banku Savienības trešo pīlāru. Tas, protams, ir visgrūtākais mērķis eh, Eiropas depozīta garantija mehānismā bankām. Vēlos uzsvērt, komisār kungs, ka biju pārsteigts dzirdēt, ievērojumu Eiropas banku priekšstādātāju sacīto. Viņi uzskatīja, ka Eiropas Savienībā jau ir pietiekoši daudz problēmu, saskars ar uh, sadrumstalotību un līdz ar to nav jānodarbojas ar bankām. Es domāju, mums ir jānotur sarunas ar banku priekšstādātāju, lai viņi saprot, ka banku savienība ir nepieciešama. Un tad pievēršos savai valstī. Tur bankas, bankām ir apnicis pārdot par 10% nominālu vērtību aizdevums, kas netiek apmaksātu. Un tai pašā laikā šīm bankām ir grūti sniegt savus aizdevumus. Dāmas un kungi, sākotnēji Banku Savienība tika paredzēta galvenokārt kā uzraudzība. Un, protams, jo vairāk bankas tiks uzraudzītas, jo labāk. Uh, No vācu nodokļu maksātāju un pensionāru viedokļa, protams, ka ir jādomā arī par riskiem. Tas nozīmē, ka e, vācu noguldītāji līdz ar to uzņems atbildību par ārvalstu bankām. Ja visi ir atbildīgi par visu, tad beigās neviens vairs ne par ko nav atbildīgs. Šī banku Savienība pašreizējā sastāvā ir absolūti bezatbildīga. Es uzskatu, ka eiro Eiropas Savienībā noved tikai pie strīdiem un kašķēšanās, tāpēc tas ir jālikvidē. Ferberkungs, vienu minūti. Paldies priekšādātāji, godāmie kolēģi. Ja mēs eh, veicam eh, pārskatu par Banku Savienību, tad mums ir kritiski jākonstatē, ka eh, banku noregulējuma direktīva vēl ar vienu nav pietiekami labi īstenot dalību valstīs. Tāpat arī apdrošināšanas direktīva nav īstenota un neskatoties uz to tiek veikti citi priekšlikumi. Es gribētu lūgt, lai noteikumi, kas ir pieņemti visās dalībvalstīs, vispirms tiek īstenoti, piemēroti un lietoti, pirms tiek izteikti jauni priekšlikumi, kā, um, piemēram, šis absolūti nepareizais priekšlikums parādīs. Tāpat arī es gribētu runāt par proporcionātas principu. Uh, Ne jau katra problēma Eiropā ir jārisina ar Eiropas uzraudzības palīdzību. Te es runāju gan par norikulējuma fondu, kuru komisija runā ar priekšlikumiem, ka lielās bankas maksās vairāk, mazās bankas mazāk. Tāpat arī Eh, visi noteikumi, kas tiek eh, piemēroti pilnīgi visām bankām Eiropā, un arī ANA kredīt, kurš vispār nerada nekādu ekonomisko pievienoto vērtību. Vajadzētu vēl piestrādāt, pirms tiek gatavoti jauni priekšlikumi. Honor, honorevole Ubner. Hībners kundze. Vienu minūti. Paldies priekšsēdē. Banku savienība manā skatījumā ir viens no svarīgākiem Eiropas projekts, kas. M, nācis no mūsu pārdomām, mācoties no krīzes. Tas ļauj bailout eiro atstāt eh, pagātnē un sākties Berlīne ērai. Taču tur ir prasības un e, kapitālu un parādturētājiem. Un ir pagājis laiks, lai pielāgotos šīm noteikumiem, taču šķiet, ka viss to nav izdarījuši. Kalnais tagad ir labāk sniegt informāciju par jauno režīmu investoriem un citiem tirgus dalībniekiem. Un es uzskatu, ka īpaši uh, mazumtirgotāji būs visneaizsargātākie. Viņam labāk jāsaprot, kādas ir viņa tiesības un pienākumi pēliņu režīmu ietvaros. Lūgāmies, kā BRD tiek īstenot līdz šim īpaši attiecībos tiem noteikumiem, kā eh, attiecībā uz kredītu apmaksāšanu banku atvesļošanas ietveros. Ceru, ka mēs eh, drīz tuvināsimies eh, taisnīgākiem noteikumiem. Paldies, Hībners kundze. Tagad sāksim brīvā mikrofonu procedūru. Mavrīdes kungs, lūdzu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu referentu par šo svarīgo ziņojumu. Un es sākšu ar to, ka pirms pievērsīšos politikai, priekšstādātāja kungs, pirms pievērsos tai, bija dzirdējis, ka Eiropas Savienībā mums ir kopīgi noteikumi, bet bieži vien šie kopīgie noteikumi eh, nav objektīvi. Un ar to saskaramies arī tagad. Kad tika izveidota Banka Savienība no paša sākuma, komisāra kungs? Banku savienībai būs nozīme, un tā ir nozīmē tikai tad, ja tā iesaistīs trīs, visus trīs pīlārs un nodrošinās depozīta garantijas. Es atceros, ka sākumā mums bija šādas diskusijas. Uh, ka bez trešā pīlāra šī savienība ir ne tikai nestabila, bet pat reāli neobjektīva. Tā vērš pret mazajām dalībvalstīm, mazajām bankām, bet e, noteikumiem visiem jābūt vienādiem, gan ieguldītiem, gan bankām ir jābūt vienādiem, vienādām iespējām, kas tagad ne, nepastāv. Tātad skaidrs, jo uh, vairāk ir aizkavēšanās, jo mazāk labums švāba kungam vārds. Dent. Paldies, priekšādātā godāmie kolēģi. Banku savienība patiešām ir ļoti eh, sarežģīts pārbaudījums. Es domāju, ka, kā jau vienmēr tas notiek politikā, mums ir jāskatās, kas notiek realitātē. Mums ir eirozona, un tāpēc šie komentāri, ko teica, e kā ir kolēģis, eh, ka eirozona ir eh, visu problēmu sakne, nu, tas tā īsti nav. Mums vajadzētu paskatīties, kas pašlaik notiek uh, realitātē. Un bankām ir uh, jādarbojas uh, ekonomikā. Protams, mēs esam sagatavojuši ļoti daudz tiesību aktu. Esmu pateicīgs jums, komisāra kungs, ka jūs atkal vēlaties padomāt, kā mēs varētu uh, stiprināt uh, šo finansiālo sistēmu, lai tā kalpotu reāli ekonomikai. Uh, Tieši tur mums ir jāveltā vislielākie centieni, un es domāju, ka ziņojumā arī parādās līdzīgi punkti. Paldies, tagad vārds Viegas kungām uz vienu minūti. Šī banku savienība neko nevar eh, atrisināt uzraudzības sistēma un uh, eh, atvešļošanās sistēma ir ne, nepietiekama pat ar uh, pašreiziem noteikumiem izskatās, ka vienalga būs jāmaksā patērētājiem, nodokļu maksātājiem par banku mm, kļūdām. Minimālās izmaksas uh, eh, reālai ekonomikai. Tāds ir šeit mērķis, es te citēju re, regulu. Un jābūt eh, banku savienībai pirms banku restruktūrizācija, jābū, jāatdala viens banks no citām. Mūsu skatījumā šis nav pareizais risinājums. Prego. Brian. Brian kungam vārds lūdzu. Paldies priekšstādātē. Vēlos pateikties Gualtierī kungam par viņu ziņojumu tikai trīs punkti no mans puses komisāra. Banku sabiedrība, savienība ir nepieciešama darbvieta izē, izaugs, izveidēja un izaugsmē īpaši Eiropas Savienība Eirozonā. Mums ir jāuzlabo projekts, kur vien tas iespējams. Es arī uzskatu, ka komisijai ir taisnība tagad sākt pārskatīšanu, ka, kad ir kaut kas maināms, tad mums atklāti ir jāatzīst, ka tas ir jādara. Un es nedomāju, ka tas būtu jādara kaut kā kā partizāniem. Mums tas jādara pavisam ātri. Šis ir vienreizējs projekts, kas sākās vēl iepriekšējā parlamentu sasākuma laikā, taču ir jāveic izmaiņas, ja redzam, ka tās ir nepieciešamas. Un pēdējais komentārs. Te ir runa par aizdevumu klimatu pārāk daudz eh, banku vēl ar vienu nevar mazie vidēji uzņēmumiem, eh, uzņēmumu aizdot līdzekļus. Es domāju, ir svarīgi saglabāt rezerves, taču jaunā arhitektūra eh, uzraudzīs mehānismu pareizi. Taču ir jānodrošina, ja, lai bankas tiešām sniegtu reālu izaugsmi ekonomikai Eiropā. Citādi izaugsmi redzēsim. Paldies, Falagan kungs, pēdējā uzstāšanās. Vienu minūtu lūdzu. Paldies! Šonedēļ eh, Centrālā banka īrijā iznīcināja 500 miljonu eiro pārāk daudz e, problēmu ar bankām. Tagad mēs mēģinām izveidot pīlārus, kuriem jau vajadzēja būt sen izveidoti, tad, kad eiro valūta tika vispār izveidota 1999. gadā. Pagājuši, kad mēs iznīcinājām 2 miljārdus, 2014. gadā 1 miljārdu, 2017. gadā 3 miljārdus. Visam kopā te ir runa par 6 miljārdiem. Vēl ar 1,25 miljārdus eiro gaitās pats liktenis. Ko es ar to gribu sacīt? Ko padomu darīs? Ko komisija darīs? Ko Eiropas centrāla banka darīs, lai piemērot šos jaunos noteikums treit ar atpakaļajošu e, gaitu un glābtu īrijas e, cilvēks no šī neprāte? Šī ir piektā reize, ka es mēģinu saņemt atbildu šo jautājumu. Vai lūdzu komisija varētu ieklausīties un beigt plāpāt savā starpā un izrādīt uh, cieņu pret cilvēkiem, kas šeit tika uh, Uh, ievēlēt šeit tā vietā, lai dzertu kafiju un pētītu savu Facebook kontu. Vai jūs palīdzēsiet īrijai, kas ir spiest aizņemties 31 miljārdu eiro? Tā varbūt Eiropai nav liela summa, bet mūsu valstī tā ir milzīga un cilvēki vienkārši uh, nonāks nabadzības sliekšņa. Lūdzu, cieniet man jautājumu. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tagad došu iespēju atbildēt uz visiem komentāriem komisāram Ordam Džonatanam Hilam lūdzu. Liels paldies, priekšādātāji! Un liels paldies par debatēm, kas, manuprāt, aptvēra virkni jautājumu, dažas no tām pat skāra arī Banku Savienību. Un es domāju, ka svarīgi sev atgādināt Vaicakar kungs uzdev šo jautājumu par to, vai glāze ir pustukša vai puspilna. Nu, tas, jā, tas ir tāds uh, svarīgs elements. Mums jāatgādina pašiem sev, cik tālu esam nonākuši, cik daudz sasnieguši. Un visi šie stresa testi bankās ir ļoti daudz ko devuši un nonā, noveduši pie tā, ka mūsu banku sektors ir daudz pretoties spējīgāks riskiem, daudz labāk kapitalizēts un spēcīgāks. Runājot par jautājumu, ko uzdevāt attiecībā uz uzticēšanos. Nu, protams, ka uzticēšanās ir šī jautājuma atslēga. Mums tieši mums jāstrādā tieši tādā veidā, lai banku sektors virzītos uz priekšu uzticības atgūšanas jomā. Un tas, protams, atbilst priekšlikumam, ko, ar ko nāca klējā vadītāji, par, arī par komunikācijas uzlabošanu, jo uzticēšanās ir jāveido, jāblolo Un piekrītu arī tiem komentāriem, kas tika izteikti attiecībā uz to, cik svarīgi īstenot jau esošos tiesību aktus un ievērot saistības, ko esam uzņēmušies. Kā jau teicu iepriekš, progress ir gūts attiecībā uz regulas transponēšanu. Pie tā vēl atgriežamies regulāri ekofin padomēs katru reizi, kad tiekamies. Un dalībvalstis ir procesu gandrīz jau pabeigušas Jautājums par valstu risku. E, es piekrītu tai piesardzīgajai līnijai, ko runātājs izvēlējās un kas atspogļojas arī ziņojumam par to, ka ļoti piesardzīgi jāizturas pret valstu pakļautību riskiem. Tam, protams, jābūt daļai no koordinātas pieejas globālā mērogā. Šo jautājumu šobrīd apspriežam ekonomikas un finanšu komitejā un bāzels komitejā tāpat. Uh, un jebkura veida rīcība no komisijas puses nākotnē, protams, būs saistīta ar šādu diskusiju rezultātiem. Tālāk šī avārijas bremze, jeb galējais um, kontrols punkts. Par to esam vienojušies par šo tiltu finansējumu un saprotam, ka šādai bremzē jābūt, tev jāizveido jau līdz 2024. gadam. Un par to runājam arī savā paziņojumam attiecībā uz risku samazināšanas pasākumiem. kas attiec uz ēnu banku sektoru, šo pelēko sektoru, par to ļaujiet man pāris teikumos parunāt. Pirmām kārtām. Uh, vērtspapīra nodrošināšanas tiesību akts, kas stājās spēkā MIFID, tāpat kontrolē šo jomu. Uh, Un patiešām ceru, ka tā visa rezultātā mums izdosies gūt progresu arī, piemēram, šai kontekstā pie naudas tirgus dokumenta tiesību akta. Un tad kopumā, jāsaka, mūs izredzes kaut ko padarīt, darīt šajā, lietas, šajā lietā uzlabosies. Nu, katrā ziņā es uzmanīgi sakošu līdzi ēnu ekonomikas samazināšanai banku sektorā. Tas, ko dzirdējām no visiem, visām parlamenta grupām, bija nepieciešama pēc samērīguma proporcionalitātes. Jā, šis princips ir mūsu darbības pamatā. Protams, nepieciešamība uzrādīt pierādījumus un nu, tam, vai ir efektīvi darbojušies iepriekšējie tiesība akti, nevis uzreiz mainīt to struktūru, kā, piemēram, neapš negrasamies apšaubīt Banku Savienības kā struktūras vērtību, bet gan vēlamies izvērtēt, vai viss darbojas atbilstīgi, vai tiesību akti funkcionē visefektīvākajā veidā, tā lai veicinātu investīcijas un lai varētu kreditēt uzņēmumus, lai varētu plūst kapitāls uz uzņēmumiem, uz biznesiem, kas vēlas investēt un augt. Un tāpēc šis samērīguma princips tiks pētīts eh, šī pierādījuma apkopošanas pasākuma rezultātā un domāju, ka ir nepieciešams nodrošināt līdzsvaru starp mikro un makro piesardzības prasībām. Un tas šobrīd ir ļoti aktuāli un par to katrā ziņā piedomāju. Esmu ārkārtīgi pateicīgs Gvaltjērī kungam, paldies ēnu referentiem, kas strādāja pie ziņojuma par paveikto darbu, paldies par šīm debatēm un ar nepacietību raugos nākotnē, e, gaidot jūsu tālākos ziņojumus. Es ceru, ka mēs varēsim arī jums demonstrēt ar vienu tālāku progresu, ko, protams, jūs vēlaties redzēt, tā lai mēs varētu arī turpināt tādā pašā tempā spēcināt banku sektoru arī tālāk. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Lielas paldies, un tagad došu vārdu referentam Roberto Gvaltjērī noslēguma vārdiem. Lūdzu. Lūdzu. Priekšādētā pateicos. Debats tiešām bija visai dzīvīgs. Tika runāts par daudzām un dažādām tēmām. Nedrīkstam tāpat laikā aizmirst par to, ka ziņojuma pamatlīnija un galvenais mērķis bija detalizēti analizēt un skaidri analizēt e, īstenošanas procesa aktus šai pirmajā banku uzraudzības gadā. Mums bija jākonstatē, kas ir darbojies atbilstīgi, kas nav bijis tik veiksmīgi. Un ar to mums, par to mums atgādināja arī Svens Gīgolds savā uzrunā. Un, protams, ka tagad es patiešām ceru, ka komisija varēs dot mums arī precīzas atbildes ekonu komitejas sanāksmē uz jautājumiem, ko viņiem uzdevām. Es, protams, saprotu, ka pastāv arī nepieciešamība apspriest nacionālo dalībvalstu līmenī MDA e un tam līdzīgi, ņemot vērā tādus faktors kā MVU. Iespējams, ka tas plenāra sēdē neizskan tik ļoti eh, aizrautīgi, visa šī banku glābšana, funkciju nodalīšana, visas šīs lietas mums tomēr ir jāapspriež, nestoties uz to, ka tās varbūt nav tik interesantas vispārējai publikai. Un turklāt debatēs nedrīkstam balstīties uz ideoloģiju Nedrīkstam aizmirst, ka ziņojumā ir teikts, ka noteikumi ir jāievēro. Tāpat laikā tiek teikts, ka veiksmīgā kārtā, nu tiešām lemīgā kārtā noteikumos ir iekļautas arī dažādas izvēles iespējas, kas ļaus spēcināt finansiālo stabilitāti. Un šī elastība, jāsaka, ir ļoti pozitīvi, tīpaši ieņemam vērā pašreizējos notikumus Vācijā, kur šobrīd tiek veidota iestāde, kas ļaus brīdināt Berlīnu un atsevišķos gadījumos piedāvāt arī, piemēram, kompensācijas obligāciju turētājiem negatīvu parādību rezultātā. Tas ir tāds ļoti inteliģents un prati, prasmīgs veids, kā izmantot šo tiesību aktos piedāvāto elastību. Turklāt ārkārtīgi labi, ka šai gadījumā netiek uh, e, iesaistīta nekādā veidā nodokļu maksātāju nauda. Arī augstu vērtēja to, ka komisija uh, ņēma vērā mūsu komentāru par to, ka valstu parādi būtu jāskata bāzels ietvarā. Lies paldies, saka priekšsēdētāja. Godā